dot tiesības referentam izteikties. Manuprāt, balsojums ir jāatsāk no jauna. Paldies! Jā, Golniš. Jā, Golniš kungs. Jā, šo jautājumu mēs uh, arī ļoti intensīvi skatījām, uh, protams, no reglamenta viedokļa, un Šimānska kunga uh, noraidošā nostāja pret ziņojumu lielākajai daļai bija zinām, un tas noveda arī pie tā, ka uh, balsošanas rezultāts bija diezgan skaidrs. Nebija jau tā, ka Delvona Šimanska ziņojums šeit pirmoreiz tiktu apspriests. Bet neatkarīgi no tā, ir tā, ka neņemot vērā to, vai ir uh, šī kļūda, kas, protams, ir uh, um, um, jāatzīmē, uh, tad, tad tomēr 171. pānta piektais punkts ir ievērots, proti, ka priekšli, tātad lēmumu pieņem priekšsēdētājs un to nevar apstrīdāt. Podimāts kundze, kā sēdes vadītāji, pieņēma lēmumu un saskarā ar mūsu reglamentu šo lēmumu nevar apstrīdēt. Žēl, ka tā ir, diemžēl tā ir, bet es to arī nevaru mainīt. Cienītās dāmas, godātie kungi, dārgie kolēģi, šorīt, jo uh, Eh, jūs noteikti Lois Vais ēkas eh, pagalmā pamanījāt plakātus, kur tiek prasīts atlaist brīvībā Sīrijā gūstā turētos žurnālistus. Eiropas parlaments gribētu tādējādi parādīt žurnālistiem, ka mēs viņus nesam aizmirsuši. Un uh, viņu ģimenēm būtu jāsaņem mūsu vēstījums, ka mēs esam viņu pusē, mēs viņus atbalstīsim visiem spēkiem. Sīrija šobrīd uh, Eh, noteikti ir visbīstamākā vieta žurnālistiem. Kopš 2011. gada 27 eh, žurnālisti Sīrijā eh, ir nogalināti un 98 pilsoņu žurnālisti ir nogalināti. 16 joprojām ir gūstā. Citi ir nolaupīti, citi ir pazuduši, daudzi jau mēnešiem nav devuši nekādu ziņu, un viņu vidū ir daudz Eiropas Savienības pilsoņu no Francijas, no Spānijas, Polijas. Tie ir mūsu līdzpilsoņi. Es domāju, ka viņi visi, tātad jūs visi abrīnojat šo cilvēku drosmi, jo uh, viņi, uh, īstenojot mūsu tiesības un informāciju, riskē ar savu uh, dzīvību. Jau trīs gadus notiek šis brutālais pilsoņu karš un cilvēki aizvien vairāk cieš no vardarbības sāsināšanās, bet bez šo žurnālistu darba mēs neko nezinātu par šiem uh, kara šausmām, par to, kā tiek spīdzināti um, bērni arī un cilvēki un kā cieši uh, vienkārši iedzīvotāji. Mēs šodien Eh, domājam par visiem tiem žurnālistiem, kas eh, zaudēja savus dzīvības šajā karā, vienalga vai viņi ir no Eiropas, no Sīrijas vai no citām valstīm. Mēs prasām nekavējoties atlaist brīvībā visus uh, aizturētos žurnālistus. Paldies par uzmanību! Labi, tagad uh, sāksim balsojumus. Sāksim ar Ferēras kundzes ziņojumu. Par to jāsaka, ka Ferēras kundze ir apslimusi un šodien viņu aizstāja Sančes Prasēdo kungs. Mēs vēlam Ferēras kundzei uh, labu atvesļošanos un pirms uh, balsošanas vēl došu Balzas kundzei vārdu, kas ir ekonomikas priekšsādātāja. Lūdzu, Balzas kundze. Um... Paldies, priekšsarētāji. Es vēlējos tikai paskaidrot, ka mēs prasam atlikt balsojumu par normatīvo rezolūciju, lai varētu turpināt risināt sarunas ar padomi. Uh,